lai varētu nodrošināt pietiekošu zēmu trokšņu līmeni, kas ļautu sākt balsu skaidrojums. Pēc pusminūtes sākam. verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu den Erklärungen. Cienījamie kolēģi, esam nonākuši pie balsojuma skaidrojumiem. Pirmais punkts ir Jaroslava Valensas ziņojums. Un došu vārdu Žanlukam Melanšūnam par Liberijas ilgspējīgās zivsainiecības partnerattiecību nolīgumu. Es iebilstu pret šo uh, lēmumu, jo uh, tas atbalsta Eiropas Savienības iejaukšanos dabas resursu izmantošanā virknē valstu un Liberijā situācija ir vēl vairāk nepieņemama, jo 50% iedzīvotāji vai pat vairāk iztiek no uh, uh, zvejniecības, un tagad 3500 tonnas tunča tiks uh, nozvejotas, un uh, par šādu apjomu nevarēs nozvejot vietējie zvejnieki, un tas nāks pār sliktu vietējiem iedzīvotājiem. Nākamais runātājs. Nākamais runātājs Mamikina kungs, vienu minūtu. Paldies jums, priekšsēdētājs kundze. Šis nolīgums ne tikai ļaus Eiropas Savienības eh, zvejniekiem legāli zvejot Liberijas zvejas zonā, bet kopumā sniegs ehm, attīstības atspiedienu es un rietumāfrikas ekonomiskajām attiecībām un skaidrs ka palīdzēs efektīvāk cīnīties ar nelegālu nozveju īpaši gadījumā ar tunsi. tāpēc es nobalsoju par. kaut gan zivsaimniecības nozare rada aptuveni divpadsmit no liberijas lauksaimniecības ikp un tikai trīs no kopējā ikp nolīgums neapšaubāmi varētu sniegt arī vismaz netiešu atbalstu šīs jomas attīstībai liberijā domājams ka valstī kas atrodas pie paša atlantijas okeāna zivsaimniecības sektors varētu viennozīmīgi spēlēt daudz lielāku jomu nekā tas ir pašlaik. atbalstu! paldies! madam president the reason we are discussing who. Uh, uh, Paldies iemesls, kādēļ mēs te e, runājam par kāda cita uh, zvejas krājuma izmantošanu. Ir fakts, ka mēs esam sabojājuši pašu savus ūdeņus ar kopējo zivsaimniecības e, politiku, un tā ir plašāka problēma Eiropā. Uh, te ir jārunā par to, vai uh, integrācijas vārdā var neņemt uh, vērā praktiskus uh, apsvērumus. Uh, Mēs te runājam par kopēju pieejamību resursiem, bet aizmirsam par saglabāšanu. Tieši tā kā cenšamies eh, saglabāt eiro par katru cenu, neņemot vērā eh, trūkumus, eh, un arī par katru cenu cenšamies saglabāt Schengen, jo viss ir pakļauts ciešākas savienības dogmai. Un redzot kādu Eh, kādas nelaimes arī radījusi kopējā eh, zivsaimniecības politika. Mēs eh, turpinām te runāt par nolīgumiem. Tas ir atkal jāņem vērā. Nākušais runātājs Stefano Mauro uz vienu minūti. Nē, priekšsēdētāji atjaunoja, at, atvainojas. Nākošais runātājs Džems Kārvers uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka es balsoju pret jo man liekas, ka tas, eh, mēs jau esam novērojuši to, kādas nelaimes kopējās jūsaimniecības politika ir radījusi Eiropas Savienībā, un tagad mēs mūsu slikto praksi gribam eksportēt uz Āfrikas rietumu krastu. Eh, tā nevar palīdzēt jaunatīstības eh, valstīm trešajā pasaulē. Uh, Mēs eh, gribam eh, piešķirt eh, noteiktu finansējumu, lai nozvejotu 6500 tonas Liberijas zivju. Jājautā, uz ko tad mēs ceram? Uh, Mums ir jādomā par eh, blaknēm, ko var radīt šis nolīgums, un mēs esam redzējuši, kāds ietekmē cits Rietuma Āfrikas valstis, un eh, faktiski Eiropas Savienības eh, zvējas kūģi nogalina zivju krājums, un tas ir kauns, un tā ir humanitārā krīze. Un tagad nākamais balss skaidrojums. Tas ir par Gabriela Matos ziņojumu par ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgumu zivsēniecības nozarē, zvejas iespējas un uh, finansiālas iegrūnums. Mīkinkungs pirmais. Pirmais zivsaimniecības nolīgums ar Mauritāniju noslēgts vispār 89. gadā, un kopš tā brīža ņēma vietu vairākas vienas otrai sekojošas vienošanas jaunā nolīguma primārais mērķis tādējādi klasies esošo problēmu atrisināšana kvalitatīvas sadarbības turpināšana un tā tālāk. nožēlojams ka mauritānija ir iebildusi pret nozvejas e, izkraušanu kanārijas salu las palmas ostā liekot mūsu flotei visu izkraušanu veikt neadību ostā savā teritorijā un kamēr mm, šāda lēmuma loģika principā ir saprotama es pievienojos referenta nostājai par to ka komisijai jāpievērš šīs problēmas e, atrisināšanai apvienotās komitejas sanāksmēs. un tā kā pašlaik e, e, pašā mauritānijā vienkārši nav pietiekami attīstītas attiecīgi nepieciešamās infrastruktūras nu vajadzība izkrauties no dibu ostā būtu visai neloģiska un vairāk par to gran kanārijas ostās tiek nodrošināti arī labākie apstākļi bet es atbalstu. paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs Daniels Hānans uz vienu minūti. Bet izstāsta, ka viņa nav klāt. Tādā gadījumā Nākamais ziņojums, tas ir Tomašits ziņojums par jauniem teritoriālās attīstības instrumentiem 2014. un 2020. gadam. Eh, un pirmā eh, ir Mārvais kundze határozott forradalmian új politikákkal gér változást. eiropas savienība īsteno tā saucamās revolucionārās politikas un tas notiek regulāri par to liecina septiņu pēdējo gadu pieredze bet parastiem cilvēkiem nekas uz labo pusi nemainās it īpaši jau tā saucamajās jaunajās dalību valstīs kur ir otrās šķiras pilsoņi un eh, par eh, šo kohēzijas politiku tā ir eh, svarīga. Tagad ir tāds termins kā vietējā attīstība. Tomēr tiek veidoti šķēršļi dalību valstu ceļā, kā var runāt par vietējo attīstību, ja Ungāriem vairs zeme nepiedara, viss piedara ārzemniekiem. Uh, Tālāk MVU mums tādu vairs nav, jo transnacionālie uzņēmumi tos ir likvidējuši. Un e, mums arī vairs nav neviena līdera, jo izglītotie cilvēki ir devušies uz ārzemēm. Nākamais runātājs ir Andrēs Mamīkins. Vienu minūti. Lielas paldies jums, priekšsēdētājs kundze. Kā zināms, 14. un 20. gadu plānošanas periodā Eh, kohēzijas politikas ietvaros lielāks nekā iepriekš uzsvars tiek likts uz integrētu un teritoriālu pieeju lai veicinātu ekonomisko un teritoriālo kohēziju. šī mērķa sasniegšanai tika ieviesti kā zināms divi jauni instrumenti sabiedrības eh, virzītā vietējā attīstība svva un integrēti teritoriālie ieguldījumi iti šai sakarā gribu īpaši uzsvērt ka svva var izmantot apakšreģionu līmenī lai stiprinātu sinerģiju starp vietējiem dalībniekiem gan valsts gan privātajā sektorā. savukārt iti palīdz realizēt integrētu teritoriālu stratēģiju lai būtu iespējams apvienot finanšu resursus no dažādiem prioritāriem virzieniem kopumā šie divi instrumenti pašreizējā plānošanas periodā saņems piecus procentus no uh, kopējā kohēzijas politikas finansējuma jeb sešpadsmit miljardus eiro un labi ka iti izmantos divdesmit dalībvalstis savukārt svva tikai. Uh, astoņpadsmit paldies! Paldies! Nākamā runātāja Monika Makove. Priekšsēdētāji Lisabonas līgums 2008. gadā eh, tika pieņemts, un tas paredz, ka kohēzijas politika ir viena no galvenajām Eiropas Savienības politikām, un to eh, finansē uh, Uh, kohēzijas fonds, lai pārvarētu atšķirības starp dažādiem reģioniem, kas varētu kavēt attīstību dažādās dalība valstīs. 2014.20. gada uh, DSF paredz uh, apvienot publisko un privāto finansējumu, ir izveidot atbilstoši instrumenti. Eiropā tāpat ir jāveido mm, sadarbības ar dažādām mm, aglomerācijām un Uh, uh, diemžēl tika atstāti novārtā uh, perifērie reģioni. Tādēļ šī politika ir jāmaina. Rumānijā 47% iedzīvotāji dzīvo lauku rajonos, un tādēļ ir jāstimulē reģionu konkurētspēju. Paldies! Tā Daniels Henans zālē vairs neatrodas, tādēļ nākamais runātājs ir Jiži Postpišels. já jsem podpořil tuto zprávu i když v české republice vedeme vážnou debatu o tom nakolik kohezní politika a strukturální fondy Par kohēzijas politiku un struktūrālajiem fondiem mēs diskutējam bieži, bet nevienmēr šo kohēzijas fondu teiksim, izmantošana realizējas adekvātos projektos. Uh, Es tomēr uzskatu, ka kohēzijas politikas pozitīvo momentu ir daudz vairāk kā negatīvo. Tāpēc es atbalstīju jaunos jaunizveidotos instrumentus, kuri palīdzēs vietējām pašvaldībām iesniegt projektu pieteikumus. Protams, vēl daudz ir darāmā, jo noteikti ir arī tādi projekti, kuru efektivitāti mēs varam uzskatīt par ļoti zemu. Bet tā varbūt būs vienmēr. Varbūt vairāk vajadzētu padomāt arī par administratīvā sloga samazināšanu, jo ir pat tādas situācijas, kad formāla apsvēruma dēļ e, pašvaldības neiesniedz ļoti labus projektus. Prieksēdētāji. Maulu kungs arī nav, Polčaka kungs arī tā kā nav. Nākamais ir Etriģkungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, balsoju pret, jo es balsoju pret visu, par ko runā reģionālā komiteja. Apvienotās karalistes iedzīvotāji maksā nodokļus, un tiem ir jāpaliek apvienotajā karalistē jo apvienotajā karalistē šiem nodokļiem ir jāpaliek un jābūt izmantotiem un nevis jātiek iz, izsvēpētiem pāri visai Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka apvienotās karalistes iedzīvotāju nauda pieder mums. Es nāku no Anglijas vidienas cilvēki vairs nevar doties uz skolām, viņi tiek izmest no savām mājvietām, jo naudas tā kā nav. Bet mūsu Eiropai maksātā nauda vienkārši aiziet kaut kur citur. Nē, ja gribat naudu, tad maksājiet paši un nevis prasiet to no Lielbritānijas nodokļu maksātājiem. Prieksēdētājiem tagad pēdējais ziņojums, ko izskatīsim un tas ir Jotovs kundzes ziņojums par kohēzijas politiku kalnu reģionos. Un pirmais runātājs ir Senra Rodriges kundze. Divas minūtes lūdzu. Obrigada, prezidenta. Este relatorio... Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Šis eh, ziņojums ir ļoti divdomīgs priekšsēdētājā. Tajā ir, protams, arī pozitīvi elementi, kas nāk par labu kalnu reģioniem. Tiek atzīts, ka jāatbalsta lauksaimnieki šajos reģionos. Diemžēl ir iekļauti arī ļoti negatīvi elementi. Šodien mums ir nepieciešami e, publiskie resursi, kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi, jo pretējā gadījumā mēs nevaram saglabāt ekonomisko aktivitāti kalnu reģionos. Mums ir nepieciešami skolotāji, e, tāpat e, darbinieki veselības aizsardzības nozarei, izglītības darbinieki. Mums ir jāatzīst šodien, ka daudzi kalnu reģioni zaudē iedzīvotājus arvien vairāk, un lielie energo uzņēmumi savukārt uh, uh, uh, pārņēma savā ziņā resursus un nedrīkst vienkārši aizse, aizsekties ar atjaunojamo enerģijas uh, uh, avotu atbalstīšanu, lai. Morvais kundze, vienu minūtu lūdzu. Jā, paldies. Parodot segēņiem. Eiropas Savienībā tie, kuri dzīvo nabadzīgās teritorijās, tiem būtu jāpaukstina dzīves līmenis, un, protams, tāpēc mums ir nepieciešama Eiropas stratēģija, bet tai ir jābūt arī īstenotai dzīvē. Es uzskatu, ka mums vajadzēja jau daudz ko panākt šo 12 gadu laikā, kopš mēs esam iestājušies. Pēc tam tas attiec ne tikai uz kalnu reģioniem, bet arī uz citiem reģioniem, kuru vidējais IKP ir tālu zem Eiropas vidējā. Patiesībā Es uzskatu, ka ja mēs nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā, tad manā valstī dzīve būtu labāka. Es domāju, ka vajag noteikt tos reģionus, kuros dzīves apstākļi ir slikti, un noteikt to, kā palīdzēt. Tas, ka kalnu reģionos eh, situācija ir savādāka un arī laukos eh, situācija visu laiku pasliktinās, cilvēki no laukiem aizbrauc eh, un lauku teritorijas eh, tiek noplicinātas. Un tas ir pateicoties Eiropas Savienības neoliberālismam. Tā ir brīvā tirsniecība, kas pie tā ir novedusi. Nu, Nākamais runātājs Andrejs Mamikins, vienu minūti. Lielas paldies jums, priekšsēdētājs kundze. Eh, kalnu reģiona īpatsvars Eiropas Savienības kopējā platība sastādā tikai 30%. Tomēr kohēzijas politikas centieni bieži vien tiem īpašu e, uzmanību nepievērsa. ņemot vērā to potenciālu pienesumu e, kas var rast specializēta kopienas mēroga pieeja es viennozīmīgi atbalstu šo ziņojumu pieņemšanu. es pievienojos aicinājumam komisijai uzsākt izstrādāt kalnu reģionu definīciju kuru būtu iespējams izmantot kohēzijas politikas ietvaros un e, primārais akcents protams ir jāliek uz apdzīvotiem reģioniem kā loģisku piemēru var minēt sniega pārklājuma esamības problemātiku pēdējos gados globālā siltumnīcas efekta dēļ kas visai tieši ietekmē gan eiropas dabu gan dzīvniekus gan arī eh, to teritoriju kura eh, var skaitīties apdzīvotā dotajā brīdī un eh, īpaši ņemot vērā e stratēģijas alpu reģionam darbības efektivitāti skaidrs ka arī šī stratēģija var vainagoties ar panākumiem. paldies!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 de munte pentru zona montană și de aceea uh, consider și cer komisijai uh, europene o strategie o kalnu uh, reģioniem mums par tiem domājot ir Eiropas komisijai jāizveido saprātīga stratēģija, lai aizsargātu šos reģionus, šīs teritorijas. Okay. Now, um, maybe... Makovējs kundze, vai jūs varētu. Es jums eh, piešķiru vēl pusminūti, jo bija tehnisks. Jūs dodat minūti vai pusminūti, jautā Makovējs kundze. Vai varu sākt vēlreiz? Um, am votat acest raport pentru că este în interesul României. Eh, jā, Rumānijas interesēs eh, ir tas, lai Eiropas Savienība investētu kalnu reģionu attīstībā, Karpatu kalnos, eh, jo Rumānijā ir nepieciešams nodrošināt finansējumu šiem reģioniem no Eiropas Savienības līdzekļiem un arī, lai no aizsargātu dabu šajos reģionos Šobrīd Eiropas Savienībai nav uh, kalnu reģionu stratēģijas, nav arī Karpatu reģionu stratēģijas, un tādēļ es aicinu izveidot šādu stratēģiju, lai varētu piekļūt finansējumam un attīstīt šos reģionus. Ir tāpat ļoti svarīgi neaizmirst uh, Mm, par nodarbinātību šajos reģionos. Par to mēs daudz runājām, bet darba vietas nevar radīt bez investīcijām, bez attīstības. Šajos reģionos dzīvo mazāk cilvēku, toties pastāv iespējas attīstīt uh, turismu un citas industrijas. Paldies! Thank you, Nun... Paldies! Tagad būtu jārunā eh, Staņislavām Polčakam, bet viņa nav zālē, un tādēļ nākamā runātāja ir eh, priekšsēdētāja vietniece Magines Skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu, jo ir jārūpējas par attāliem un kalnu reģioniem. Tomēr visās dalību valstīs šobrīd notiek eh, diskusija par to, kā nodrošināt līdzvarot teritoriālo attīstību visā Eiropas Savienībā un katrā dalību valstī. Uh, un ir jānodrošina pakalpojumi cilvēkiem, kas dzīvo tais reģionos - internets, izglītība, veselības aprūpe. Arī ar nodarbinātību pastāv nopietnas problēmas šais reģionos, it īpaši jauniešiem, un kā mums m, pie, panākt to, lai jaunieši paliek šajos reģionos. Ja nav darba, viņi tur nepaliks. Un tas ir liels izaicinājums gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm. Un sasaucot, atsaucoties uz iepriekšējām debatēm, kas bija par jauniešu bezdarbu, eh, iznāk, ka īrijā jaunieši ar invaliditāti nevar izmantot šo schēmu, eh, jauniešu garantijas schēmu, un mums eh, šī kļūda ir jālabo, un es ceru, ka tas arī tā tiks darīts. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētāji. Aplausi parasti netiek atļauti šai zālē skatītājiem, bet, nu, tā kā tā bija pēdējā runātāja, tad es izdarīšu izņēmumu. Paldies, un mēs atsāksim darbu pulksten 15.